Good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Septītais punkts mūsu darba kārtībā uh, ir acquisition. Ir um, um, zinātības aizsardzība neizpaužam zinātības uzņēmnieku darbības informācija, komerc noslēpuma aizsardzība pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu. Un mūsu viesis ir Žāns Bergevins no Tirzniecības ģenerāla direktorāta. Uh, mūsu runātājs ir nodaļas vadītājs cīņai pret pirātismu un preču viltošanu. Uh, tirzniecības ģenerāla direktorātā. Mūsu itre komiteja ir nolēmusi sagatavot atzinumu par šo tiesību aktu, un atbildīgā komiteja šajā jautājumā ir juridiskā komiteja. Komisija nāca klajā ar iniciatīvu un uh, iepriekšējā sasaukumā uh, pie šā jautājuma nebija iespējams darbu pabeigt, un mēs nolēmām šo jautājumu pārcelt uz nākamo astoto parlamenta sasaukumu. Jaunais um, mūsu komitejas sastāvs apstiprināja šo lēmumu sagatavot atzinumu un iecēlā par uh, atzinumu sagatavotāju Mišeli Rivāziju kura pārstāv zaļo grupu. Mr. Mrs. Mrs. Mrs. Yeah. Mrs. Michelle Rivasi. Rivasi is not. Rivasi kundze vēl nav atnākusi, bet viņa tika, iece, tika iecelta šajā amatā, tātad viņa sagatavo atzinumu. Uh, Un liels paldies uh, par to, ka esat pie mums atnācis. Ļoti svarīgi ir sagatavot šo jautājumu plašās diskusijās, lai uh, mēs varētu gūt labāku pārskatu par to. Un tagad varbūt jūs varētu mums sniegt desmit minūšu garu ievadrunu. Liels paldies priekšsēdētāji, labrīt! dāmas un kungi, centīšos nepārsniegt desmit minūtes, bet ja nu es runāju pārāk ilgi, tad pārtrauciet lūdzu mani. Vispirms gribēju teikt, ka komisija augstu vērtē to faktu, ka jūs sagatavosiet atzinumu par šo tiesību aktu, jo mēs uzskatām, ka tas var ievērojami uzlabot mūsu darbu novi, novatorisma jomā iekšējā tirgu, un tādēļ ļoti svarīgi, kā jūs komiteja sniedz savu atzinumu. Uh, vispirms par to, kas ir komerc noslēpums. Ja mēs runājam par zinātību, tad katrs uzņēmums, vai tas būtu liels vai mazs, to konkurētspēja ir atkarīga no zinātības, no inovācijām. Un par to mēs um, arī sīkāk parunāsim prezentācijas laikā. Šis jautājums interesē visu rūpniecību. Būtībā tas ir ekonomikas attīstības centrālais jautājums. Ir Kā jūs zināt, šobrīd pētniecībā vienmēr notiek sadarbība un partneri arī dalās komērts noslēpumos. Tas ir ļoti būtiski, lai varētu attīstīt sadarbības tīklus. Un tas nodrošina mūsu rūpniecības novatoriskumu problēma, un tā ir labi zinām arī rūpniecības pārstāvjiem, e, ir tas, kā tiek nelikumīgi iegūti tirzniecības, e, jeb komerc noslēpumi, kā tie tiek nozakti un nelikumīgi izmantoti, un šī tendence tikai pieaug. Mēs esam veikuši ietekmes novērtējumu un veikuši sagatavošanās darbus, strādājot pie šī priekšlikuma. Un mēs veicām pētījumus. Uh, par rūpniecības uzņēmumiem un konstatējām, ka 20% no visiem uzņēmumiem pēdējo desmit gadu laikā ir cietuši no šīs parādības. Tātad ir bijuši centieni vai nu nozakt šos komercnoslēpumus, vai tas arī ir noticis laikā no 2012. līdz 2013. gadam eh, šī parādība pat ir vēl samilzusi un tagad jau tas skar 25% uzņēmumu. No iekšējā tirgus viedokļa problēma ir tāda, ka dalību valstu likumdošanā ir vairāki caurumi ja mēs palūkojamies uz galvenajiem elementiem, kas būtu nepieciešami, lai of, veiksmīgi cīnītos pret šo parādību, tad jūs redzat visi šie uh, balt, šīs baltās rūtiņas tabulā liecina par uh, trūkumiem likumdošanā, uh, par uh, civil, trūkumiem civiltiesiskajā regulējumā attiecībā uz komercnoslēpumu. un mēs redzam, ka reglamentācija iekšējā tirgu ir fragmentēta. Un uh, ietekme uh, rezultātā šai situācijai pēc mūsu veiktā pētījuma ir tāda, ka iekšējā tirgus uh, spēja radīt inovācijas cieš un uh, jūs redzat, ka samazinās uh, darbība uh, un uh, komerc noslēpumu tad, tad nodošana partneriem 40% Eiropas Savienības uzņēmumu, kas tika aptaujāti, norāda, ka tās nevēlās dalīties komerc noslēpumos. Un publiskajās konsultācijās vairāk nekā 50% aptaujāto uzņēmumu norādīja, ka uh, atšķirīgais nacionālais uh, regulējums attiecībā uz komerc noslēpumu viņu skavē uh, veikt pētniecību attīstību starp pārobežu sadarbības kontekstā un tādēļ šie uzņēmumi aprobežojas ar darbību savā izcelsmes valstī šo uh, apsvērumu dēļ. Kāds ir direktīvas mērķis? Tātad skaidrs, ka mērķis ir uzlabot uh, juridiskās uh, komērts noslēpuma aizsardzības efektivitāti. Un uh, ir jāveicina sadarbība izpētes un attīstības jomā tādējādi veicinot Eiropas Savienības uzņēmumu konkurēt spēju. Kā es teicu, komerc noslēpums attiecas uz visām darbības jomām, ne tikai uz jaunajām tehnoloģijām, tas attiecas arī uz pakalpojumu nozari, uz uh, franšīzēm. Uh, tas var attiekties gan uz uzņē, gan uz uh, viesnīcām, gan uz uh, mazumtirzniecības uzņēmumiem, un ir svarīgi dalīties um, zinātībā, lai varētu attīstīt šādus sadarbības tīklus un bieži vien arī sadarbojas ļoti specializēti nelieli uzņēmumi, kas dalās informācijā. Tas skar gan modernās, jaunās tehnoloģijas, gan arī citas ekonomikas nozares, un tas ir jāpatur prātā. Tas nozīmē, bet um, tagad, kas tiek piedāvāts, netiek harmonizētas krimināla tiesības. Viens no izvēles variantiem, kad mēs domājam par šo tiesību aktu, bija eh, vienkārši eh, īstenot eh, pieredzes apmaiņu, informēt par likumdošanu. Mēs konstatējām, ka ar to nepietiks, jo uh, jau 20 gadu laikā uh, notiek centieni cīnīties pret uh, šo komerc uh, noslēpumu nelikumīgu iegūšanu, bet joprojām šī situācija ir fragmentēta un darbība nav efektīva. Un ar rekomendācijām tādēļ mūsuprāt nepietiks un tādēļ mēs ierosinām direktīvu, uh, harmonizējot uh, civilu tiesību normas šajā jomā. Tiesiskais pamats ir iekšējais tirgus, lai uzlabotu um, pārobežu sadarbību mūsu iekšējā tirgu. Tātad šī priekšlikuma pamatojums ir iekšējais tirgus. Un tagad par direktīvu īsumā, kas šeit ir paredzēts Šeit ir um, slaids par uh, aizsardzības aptvērumu. Šeit nav runa par komerc noslēpuma aizsardzību, bet gan par aizsardzību pret komerc noslēpumu nelikumīgu iegūšanu. Tātad pirmais ir uh, komārts noslēpuma definīcija. Tā ir ļoti plaša, bet tā saskan ar trips, ar starptautiskām normām. Tālāk šeit ir uh, sarkanajā lodziņā rakstīts, ko definēts, ko nozīmē nelikumīga iegūšana un visbeidzot drošības zona, kas kur ir definēts, kas nav nelikumīga iegūšana. Piemēram, apvērstā inženierija nav nelikumīga iegūšana un ir arī Eh, var gadīties, ka diviem uzņēmumiem ir pieejama vienāda informācija, eh, lai īstenotu to darbību. Tātad šeit nav runa par ekskluzīvām tiesībām. Un otrajā pāntā ir paredzēti arī izņēmumi, kādos, pie kādiem nosacījumiem var. Uh, uh, atkāpties no komerc noslēpuma aizsardzības, piemēram, ja tas ir sabiedrības interesēs jādara, un otrajā pantā ir šādi gadījumi atrunāti. Tā tad uh, ir definēts aptvērums, un pēc tam ir direktīvā norādīti arī tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Var uh, būt lēmums, ai, kas aizliedza um, atklāt komats noslēpumu gan provizoriski, gan galīgs šāds lēmums. Tāpat ir arī paredzēti alternatīvie pasākumi. Trešā puse, ja tā ir labticīga, var iegūt uh, komerc noslēpumu un uzņēmums var to apsūdzēt. Un uh, šādā gadījumā ir paredzētas tiesnesim iespējas rast alternatīvus risinājumus šim strīdam. Tālāk par kaitējuma atlīdzināšanu un par lēmumu publicēšanu arī šeit ir attiecīgi panti paredzēti. Tālāk procesuālie, šās procesuālās garantijas. Šādi lēmumi netiek pieņemti atklātās tiesas sēdēs, jo šādā gadījumā komerc noslēpums tiktu atklāts. Un un uh, ir uh, jāsniedz. Uh, līdz šim nav paredzētas garantijas par informācijas um, neizpaušanu un tādēļ tas attur arī uzņēmumus no tiesvedības, un šeit ir paredzētas konfidencialitātes garantijas šajā direktīvas projektā. Tātad mēs atgriežamies pie tā, ka tās nav ekskluzīvas tiesības un, protams, parlamentam būs jāizlemj, bet mēs uzskatām, ka mēs šeit esam panākuši atbilstošu līdzsvaru, sniedzot no vienas puses samē, pasākumu samērības garantijas, bet no otras puses arī ierobežojam eh, ļaunprātīgu izmantošanu. Tas nozīmē, ka uzņēmums uh, laika posmā, kas ir ilgāks pēc par diviem gadiem, nevar uh, divus gadus pēc faktu noskaidrošanas nevar iesniegt prasību tiesā. Tad, tad tas jādara līdz diviem gadiem. Un, ja, teiksim, kāds uzņēmuma darbinieks uh, Uh, izmanto jaunu ideju, kas ir uh, radusies iepriekšējā uzņēmumā, un šis uzņēmums nav šo jauno ideju izmantojis, un šīs abas, šie uzņēmumi pēc tam sadarbojas. Bet, uh, ja šī sadarbība noiet greizi, tad sākotnējais uzņēmums var vērsties pret jauno uzņēmumu, kaut gan tas jau ir veicis ieguldījumus šīs jaunās idejas attīstībā, un arī šādā gadījumā mēs paredzam ierobežojumus, nosakot divu gadu periodu, kurā var uh, uzsākt tiesvedību šādos jautājumos. Kāds uh, ir uh, ieguvums no šīs direktīvas mūsu prāta? Tā tad labāka aizsardzība pārobežu uzņēmēju darbībā, kam uh, vajadzētu veicināt efektīvāku sadarbību attīstības uh, un inovāciju jomā. Tāpat uh, būtu jauni stimuli apmainīties ar informāciju un īstenot pārobežu sadarbību, un tas arī veicināt uzņēmēju uzņēmumu konkurētspēju. Un nākošais slaids ir par um, publiskām konsultācijām un par interesēto pušu domām par šo priekšlikumu un jūs varat iepazīties ar šo pārskatu. Un tieši mazie un vidējie uzņēmumi varu jums to apliecināt. Pats esmu strādājis pie iekšējā tirgus politikas. Ehm, mazie un vidēji uzņēmumi tā tad nevēlas parasti likumdošanas grozījumus, jo tie rada jaunu administratīvo sloku, tad šajā gadījumā mazie un vidēji uzņēmumi pauž uh, lielu atbalstu šim jaunajam uh, priekšlikumam. Un uh, vēl šī aptauja liecina, ka pilsoņi īpaši neinteresējas par šo jautājumu. Viņi daudz no tiem pilsoņiem, kuri atbildēja uz šo aptauju, liecina par pārpratumiem, jo viņi neatbalsta komerc noslēpuma aizsardzību. Mēs varam, protams, mums ir uh, tādēļ pareizi jāorganizē debates. Mūsuprāt, šeit uh, priekšlikumā ir panākts īstais līdzsvars, bet debats ir ļoti svarīgs. Paldies, un tagad uh, pirmie jautājumi uzdevēji būs uh, pārstāvi no politiskajām grupām. Un tagad Rivasī kundze no zaļo grupas pirmā. Paldies priekšsēdētāji kungs un paldies mūsu viesim par šo prezentāciju. Ir tiesa, ka šā, šī direktīva attiecās par komērts noslēpuma um, aizsardzību un cīņu pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu un par uh, kompensācijas pasākumiem. Tātad jūs pareizi norādījāt, ka svarīga ir definīcija, kas ir šīs komerces noslēpums, kas ir komer, uh, slepenā informācija, kam uh, kam pieder šis komerc noslēpums un kā tas ir saprātīgi jāaizsargā. Manuprāt, šī definīcija ir pārāk plašā un ļauj pārāk plašas interpretācijas un rada mm, neskaidrības un nedrošību. Un tādēļ mums vajadzētu pretēja mm, pieeja izmantot definīcija ar izņēmumu norādīšanu. Uh, Uh, kas iekļautu sabiedrības veselību un vides aizsardzību. Tātad viss, kas potenciāli, jo citādi iznāks tā, ka jebkas, kam varētu būt komerciāli interesi, kļūst par noslēpumu un aizsargāts, un līdz ar to uh, šī situācija būtu nesaprātīga. Intelektuālais īpašums jau tagad ir labi aizsargāts ar patentu sistēmu, un Turklāt mēs ieviešām tagad vienoto Eiropas patentu. Nu, piemēram, ja ir kāds rūpniecības uzņēmums, tad tam jau pieder patenti un ir arī dažādas prasmes šajā uzņēmumā pārstāvēts. ASV, protams, ir šīs komerces noslēpums, bet Eiropā mums ir cita aizsardzības sistēma ar, ar patentiem un dažādām darba iemaņām, kas ir uzņēmumiem. Tātad šī sistēma jau pastāv un tagad mēs vēlamies uzspiest vēl kaut ko jaunu. Ir jāatcerās, ka patents ir svarīgākais stimuls uzņēmumiem investēt izpētē un attīstībā. Un tās arī liedz uh, pārdot šādus, eh, izmantot šādus komerc noslēpumus bez atļaujas. Eh, saskaņā ar šo tekstu eh, jāsaka, ka patents palīdz aizsargāt izgudrojumus un arī tajos dalīties vienlaikus. Pamata jautājums ir tāds, kā pieļaut to, ka konkurence nespēja uzlabot šos uh, izgudrojumus un inovācijas, ka tas tiek aizliegts. Un tāpat nedrīkst uh, uh, izmantot šo iniciatīvu, lai apdraudētu patentu sistēmu. Patents ir sociāls līgums, kas nodrošina inovāciju uh, īstenošanu. Šī sistēma, diemžēl, nav pilnīga un tā ir jāuzlabo, bet ja mēs pievienojam vēl šo komerc noslēpuma slāni, tas nepalīdzēs ne maziem vidējiem uzņēmumiem, ne sabiedrībai kopumā. Un ja mēs paskatāmies uz šo aptāju, tad mēs redzam, ka pilsoņiem šis komerc noslēpums neliekas būtisks un zaļie uzskata, ka tas ir ierobežojums uh, Uh, pamatiesību jomā attiecībā uz informācijas brīvu izplatīšanu, un tas apdraud arī tiesības uz veselību pilsoņiem. Varbūt arī sabiedrības interesēs nepieciešams atklāt šo komerc noslēpumu, uzņēmiem jāuzņem sava atbildība, šim dokumentam ir jānodrošina uh, arī pilsoņu tiesību aizsardzība. Nu, palūkosimies uz vienu konkrētu jautājumu par uh, slānekļa gāzes ieguvi. Amerikas uzņēmumi nevēlējās mums nodot uh, savu ķīmisko vielu kokteļu sastāvu, kas nepieciešams, lai varētu iegūt slānekļa gāzi, bet mūsu uh, Rīča direktīva nosaka pienākumu uh, atklāt šo ķīmisko vielu sastāvu. Un līdz ar to man uh, ir šaubas par šo komerc noslēpumu, jo definīcija nav pietiekami precīza, mēs īsti nesaprotam, kas tur viss ietilpst, un uzņēmumi to tagad izmantos kā iegānstu, lai nesniegtu informāciju iedzīvotājiem un turklāt zinā, uz zināšanām balstīta ekonomika var ciest no šā tiesību akta. Un priekšstādātājs saka, lūdzu, un, uh, pastāstiet mums par saviem secinājumiem, jūs jau runājat 5 minūtes. Rivazī kundze turpina. Acīm redzot, transatlantiskais tirzniecības noslēpums pats tagad cieši no komerc noslēpuma, jo uh, es redzēju, ka tas tur ir pieminēts un tādēļ nav iespējams uh, sniegt informāciju par šīm sarunām. Uh, un es tādēļ pieprasu, lai komisija man pierāda, ka šis tiesību akts tiešām ir nepieciešams, lai aizsargātu inovācijas un veicinātu to attīstību Eiropā. Man, diemžēl, nav izdevies atrast argumentus, kas liecinātu par to, ka ar šo direktīvu mēs tiešām veicināsim inovācijas Eiropā. Paldies! Patričello kungs ēnu referents EPP grupas vārdā. Lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Runājot par zinātnu pētniecību un inovāciju, tad eh, Eiropa varētu kļūt par vadošo pasaulē šajās nozarēs, bet tam ir nepieciešams eh, situācijas uzlabojums tiem uzņēmumiem, kur darbojās jaunradas loma, jomā, kā arī E, atvieglot investīcijas tiem, kur vēlas investēt zinātnē un pētniecībā. Tikai tad Eiropa varēs iegūt e, no savas situācijas e, ļoti aizsargātajās īpašum, tie, īp, intelektuālā īpašuma tiesībās. Tomēr šī situācija rada priekšnoteikums investoriem aizsargāt savas investīcijas, un es domāju, ka šai direktīvai vajadzētu radīt visus iespējamos pamudinājumus, lai investoriem būtu izdevīgi ieguldīt jaunos atklājumos. Piemēram, dažādi ražošanas procesi, kādi materiāli tiek izmantoti, tehnikas, metodas, uh, viss, kas nepakļaujās intelektuālā īpašuma aizsardzībai un patentam. Mums šie instrumenti ir jāsakārto. Tikai tad mēs varēsim izmantot eh, tās zināšanas, kuras šobrīd ir apkopotas daudzos Eiropas Savienības uzņēmumos. Komerc noslēpuma aizsardzība ir ļoti svarīga arī ekonomiskajai izaugsmai. Ne tikai uzņēmumiem, bet ekonomiskajai izaugsmai Eiropā kā tādā. Ja komerc noslēpuma aizsardzība ir vāja, tad tas ietekmē negatīvi ļoti daudzas jomas, galvenokārt jau uzņēmumu attīstību. Globalizētā pasaulē E, tehnoloģiskā procesa publiskošana pat daļēji noved pie tā, ka komerc noslēpums var tikt nozakts. Tehnoloģiskais process var tikt nozakts ar dažādu spiegošanas metožu palīdzību. Mēs vēlamies šo jomu sakārtot Eiropas Savienības iekšējā tirgu. Ļoti labi. Bet e, šobrīd ir ārkārtīgi daudz e, dažādu priekšnoteikumu un nav arī skaidrs, kurš tad risinās strīdus situācijas jautājums, ja strīds ir parādījies, ja ir parādījušās domstarpības starp vairākiem uzņēmumiem. Pie tam Eiropas uzņēmumi vēlas e, būt konkurētspējīgi. Priekšsēdētājs, paldies! SD grupas vārdā ēnu referente Werners Kundze. Dank, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es atzinīgi vērtēju šo iniciatīvu, it īpaši attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem un e, uzņēmums e, startup e, fāzē. Bet bieži vien viņiem nav spēju pienācīgi aizsargāt komercnoslēpumus un it īpaši pastiprinātas digitalizēšanās internacionalizācijas kontekstā šīs problēmas tiek tikai stiprināts fragmentēts un nedrošs tiesiskais pamats var atturēt uzņēmumus, eh, veikt pētījums, inovāciju un citu sadarbību eh, pārobežu projektus. Tāpēc Eiropas uzdevums ir nodrošināt šo drošību. Vēlos izteikt dažus eh, komentārus kur, par punktiem, kur mums būtu vēl jāapspriež. Pirmkārt, šī direktīva nevar būt kā brīvlaišanas vēstule eh, attiecībā uz patērētāju tiesībām. Līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt pietiekama aizsardzība pārkāpuma gadījumā. Tas, ko ierosina komisija, nu, tur varētu padomāt arī par to, vai informācija, kurai ir potenciāla komercvērtība, arī varētu tikt iekļaut. Tālāk ir arī jānodrošina, ka darba ņēmēji konstatējot pārkāpums, varētu vērsties pie uzticības personas, piemēram, arotbiedrībā, bet nepārkāpjot direktīvā noteiktās normas. Tāpat varētu arī padomāt eh, par to, ka varētu iekļaut normu, kas nosaka, ka jebkādas personu datu apstrādes ir eh, pakļauta datu aizsardzībai saskaņā ar šo direktīvu un prasīto ASV lai tētību arī iekļautu datu aizsardzības normas. Tad mani interesētu, kāda tur ir aktuālā situācija. Un vai jūs saskaņojat eh, savu nostāju ar sarunvedējiem no Eiropas Savienības? Tās tās lietas, par kurām vajadzētu padomāt, ar nepacietību gaidu sadarbību ar kolēģi Rivazī. Paldies! Thank you! Paldies! Paldies eh, par jūsu teikto! Nākamais ir prieksēdētāja vietnieks eh, Petersen kungs. Un Petersen kungs eh, aizvietos eh, ēnu referenti Filipa de Bakeru. Lūdzu. Paldies! <clears throat> un paldies! <clears throat> Paldies komisijai par prezentāciju. Mēs piekrītam šā priekšlikuma galvenajam mērķim kas ir likumdošanas harmonizācija, vismaz zināmā mērā harmonizācija. Un visticamākais, ka labākais, kā to izdarīt, ir tieši direktīva, jo juridiskās sistēmas dažādās valstīs ir atšķirīgas. Protams, jaunrada un inovācija ir nepieciešama, lai radītu jaunas darba vietas un lai investētu inovācijās. Kompānijām ir jābūt pārliecinātām, ka viņu investīcijas atmaksāsies. Un eh, ietekmes seku novēr novērtējumā jau ir parādījies, ka bieži vien MVU nav pietiekamas zināšanas par intelektuālā īpašuma tiesībām. Ar harmonizāciju mēs radīsim juridisko noteiktību daudziem uzņēmumiem un vienlaicīgi radīsim tā saucamos minimālos standartus visai Eiropai šajā jomā. Divi jautājumi. Septītajā pantā es vēlētos zināt, kāds ir iemesls, kurš ir paredzēts eh, tiesu akcijām un dažādām eh, tiesu darbiem, kas šobrīd ir paredzēts eh, vienu, divu gadu garumā, un citur parādās seši gadi. Otrs, ja tiešām kāda dalība valsts tiesa lemj, ka komerc noslēpums eh, nav pamatots, tad eh, kādi varētu būt, kādas tomēr, var, kāda tomēr varētu būt maksājumi un kurš noteiks intelektuālā īpašuma e, maksājumu? Kāds, kā, kāds būs honorārs, ko par to maksās? Paldies! Paldies, ir vēl viens papildus jautājums. Sanders kundze, ko vēlas teikt, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es, tāpat kā kolēģi, uzskatu, ka mūsdienu pasaulē datu aizsardzība ir svar, strateģiski svarīga uzņēmumiem. Es tāpat domāju, ka lielie uzņēmumi ir daudz labāk apbruņot nekā mazie uzņēmumi šajā jomā. Uh, Un es gribētu runāt tādēļ mazo un vidējo uzņēmumu vārdā. Šodien šie uzņēmumi ļoti šaubās par tām iespējām, kas pastāv, lai nodrošinātu datu aizsardzību. Mēs runājām par patentiem. Neesmu pārliecināta, ka patentu sistēma ir piemērota daudziem no MVU. Tas ir dārgi, sarežģīti, ir jānodrošina tulkojumu un tā tālāk. Es no savas puses atbalstu tādu uh, skaidru, drošu un saprotamu tiesisko pamatu, tā izveidi mazo un vedīju uzņēmumu interesēs. Tāpat vajadzētu padomāt par to, kā palīdzēt MVU īstenot inovācijas ne tikai attiecībā uz saviem izstrādājumiem, bet arī izveidojot pašām savas datu aizsardzības sistēmas. Paldies! Uh, uh, Paldies! Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos eh, runāt? Jā, lūdzu, kolēģi. Šidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, uzskatu, ka komerc noslēpuma aizsardzība ir viena no svarīgākajiem Eiropas uzņēmumiem, īpaši mazo uzņēmumu komerc noslēpuma aizsardzība. Uh, Tam vēl nav pietiekami daudz likumdošanas pieņemtas, bet eh, tas, ka mēs diskutējam par šādu sakārtošanu, jau ir labi. Vienlaicīgi mēs mēģinam vest sarunas par tētipu. Kāpēc tad mums ir tāda šizofrēniska attieksme? Kāpēc mēs nevēlamies darīt vienu un to pašu, jo šobrīd ir tā, kā viena roka dara un otra roka nezin, ko otra dara? Uh, Brīvās tirsniecības nolikums ar Ameriku nepaled, neparedz daudzus tos nosacījumus, kurus mēs mēģinam iekļaut šajā direktīvā. Prieksēdētais, paldies! Es eh, tagad eh, dodu vārdu Bergavin kungam, kas ir eh, DJ Markta pārstāvis no Eiropas komisijas. Lūdzu! Paldies, prieksēdētāji kungs! Es jau izmantoju ļoti daudz laika savās, savos ievadvārdos, e, tāpēc tagad būšu lakonisks. Es vēlētos pateikties, e, kā referentē tā arī pārējo kolēģi teiktajām. Burtiski pāris momenti, vispirms e, par definīcijām. Ivazī kundze, es domāju, ka es jau pašā sākuma runā norādīja, jāpaskatās uz šo definīciju, kas ir komerc noslēpums un vēl svarīgāk, kas nav komerc noslēpums. Tas ir iekļauts šajā dokumentā. Un uh, arī, uh, kas ir šī uh, komerc noslēpuma nelikumīga iegūšana. Un, manuprāt, šis priekšlikums ir ļoti skaidrs un ir arī paredzēti Uh, pienākumi uh, sniegt informāciju, un uh, šie pienākumi ir definēti, un šādos gadījumos nevar aizbildināties ar komerc noslēpumu, lai neizpauž šo informāciju. Tas attiec uz veselības jomu, uz vidas aizsardzību. Esmu gatavs ar jums apspriest šo jautājumu arī detalizētāk, bet definīcijā tas viss ir ļoti skaidri atrunāts, un es esmu gatavs jums to vēl izskaidrot. Laika daudz nav, tāpēc e, varbūt e, mazliet par patentiem. Es e, atbildēšu īsi. Es arī jums atbildu tātad Riva Sandero kundzei par patentiem. Mēs esam konstatējuši, ka komārs noslēpums ir kā papildinājums šai patentu sistēmai. Piemēram, jums var būt visi iespējamie patenti uh, lidmašīnas motora uh, ražošanai, bet šīs motors nedarbosies. Ir nepieciešama vēl papildu informācija un uh, ir jānodrošina informācijas apmaiņas starp dažādiem spēlētājiem. Otra lieta, kas tika norādīts, daudzi uzņēmumi uh, un it īpaši eh, mazie un vidējie uzņēmumi eh, nav radījuši tādus um, izgudrojumus, kas būtu aizsargājami ar patentiem, bet to rīcībā ir inovācijas, ko var aizsargāt komērts noslēpums. Un šis eh, dokuments, šis teksts ir ļoti skaidrs visos šajos jautājumos un novērš jau kādus iespējamus pārpratumus. Jautājums, eh, ko uzdeva Petersen kungs, kāpēc divi gadi? Tāpēc, ka komisija uzskata, ka divi gadi ir pietiekami ilgs laiks, eh, tā tad no brīža, kad eh, kompānija ir sapratusi, ka tās komerc noslēpums ir ļaun izmantots, tad līdz brīdim, kad ir jāsākās tiesu darbiem, ir jāpaiet diviem gadiem, jo risks pastāv brīdī, kad ja e, tas pārtrauks, tas pārsniegs divu gadu robežas, tad kompānija vairs nevarēs izmantot savu inovatīvo inovatīvo funkciju. Tāpēc mēs esam vienmēr uzsvēruši par šiem diviem gadiem, bet, protams, esam gatavi diskutēt. Tas bija konkrēts jautājums, kas tika uzdots. Šķiet, priekšsēdētāja kungs, ak nē, ir vēl. Kā mēs esam paredzējuši kompensācijas, kompensācijas honorāru formā, un eh, jūs jautājat, kurš noteiks eh, honorāru lielumu, tiesnesis noteiks. Šķiet, ka atbildi ir viegli, bet, protams, ka tas būs atkarīgs no katra konkrētā gadījuma. Senders kundze, jūs jautājat par MVU, kā padarīt viņiem dzīvi vieglāku. Es vēlētos pateikt, ka šajā direktīvā ir paredzēts ļoti sīks izvērtēšanas un uzraudzības process. Ir vesela virkne MVU, kur apgalvo, ka mums vajadzētu daudz labāku informāciju piedāvāt uh, par to, kā MVU varētu izmantot šo juridisko likumu. Tātad es ceru, priekšsēdētāji kungs, es atbildēšu visiem jautājumiem. Tiešām visiem priekšsēdētājs jautā, jā, jā, man tā šķiet. Priekšsēdētājs, labi, paldies. Un eh, kā pēdējās, pēdējie teikumi es vēlētos dot vārdu Rivazī kundzei, kur ir atzinuma sagatavotāja, lai apkopotu diskusijās izskaņē, izskanējušo. Rivazī kundze, lūdzu, varbūt eh, apkopojums un tad eh, pāris komentāri. Lūdzu. Bet, si, eh, jā, nu, ja es analizēju un rezumēju debates, tad, manuprāt, mums ir nepieciešama tāda definīcija, kas būtu visiem saprotam, jo šeit ir runa par direktīvu, kuras mērķis ir harmonizēt dalību valstu likumdošanu. Un kā uh, Es arī dzirdēju, ka šis uh, tiesību akts varētu veicināt inovācijas mazos vidējos uzņēmumos, pat ja no tehniskā viedokļa šeit nav pat nekas patentējams, un ka tādējādi mēs varētu veicināt konkurētspēju, un ka uh, notiks arī diskusija par to, vai šīs direktīvas mērķis ir stimulēt izaugsmi un inovācijas mazos un vidējos uzņēmumos, un vai tad lielie uzņēmumi neizmanto šo sistēmu citiem mērķiem. Es domāju, šis debats varētu būt ļoti interesants, un mēs ar ēnu referentiem arī apspriedīsimies, kā direktīvu uzlabot. Kad es izlasīju šo direktīvas projektu, man bija grūti tā Uh, nu, atbalstīt un saprast, kāda tad ir pievienotā vērtība, jo mums jau ir citi instrumenti. Varbūt būtu labāk jāskaidro un uh, par tas, kā šis komerc noslēpums uzlabos mūsu mazo un vidējo uzņēmumu darbību un mikro uzņēmumu darbību un es aicinātu visus ēnu referents ar mani sadarboties, lai šo priekšlikumu uzlabotu. Madam. Paldies, Rivazī kundzei. Pasakos arī Žana Bergevina kungam no Markta ģenerāldirektorāta Paldies, ka jūs eh, mūs iepazīstinājāt ar šo ļoti nozīmīgo direktīvas priekšlikumu, kurā runa iet par neizpaužamas zinātības un uzņēmē darbības informācijas aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu. Paldies, paldies par jūsu prezentāciju, paldies par jūsu sniegtajām atbildēm un sadarbosimies arī nākotnē. Paldies! The next topic on our... Nākamais temats, kā jūs zināt, pēc mūsu darba kārtības ir elektroniskā balsošana. Mums ir 4-5 minūtes atliks līdz balsošanas laikam, atlikuši eh, līdz ar to mēs nu, gaidīsim līdz pulksten desmitiem. Balsošana ir par svarīgu tematu. Eiropas Savienības 2015. Eh, finanšu gadu vispārējais budžets, visas iedaļas. having three minutes time. Vēl ir atlikuši trīs minūtes eh, līdz balsošanai, tāpēc varu informēt jūs par šo paziņojumu no vakardienas koordinātoru sanāksmes. Koordinātori vakar lēma par šādu sadalījumu. Ziņojumi ar vienkāršoto procedūru vienojām, vienošanās par GNSS ar Maroku un vienošanās par sadarbību zinātnes jomā ar Ukrainu. Tur referents būs mūsu komitejas priekšsēdētājs. Pašiniciatīvas ziņojumu. Ģimenes uzņēmuma Eiropā EPP E, e, ilgspējīgas Eiropas rūpniecības e, bāzes metālu jomā izstrāda sociāldemokrāta zaļais rīcības plāns MVU ALDE inovācijas zilē ekonomē goja. Atzinumi atkritumu direktīva ALDE, ES meža stratēģija EKR, lēmumi. Koordinātori pieņem šāds lēmums. Pirmkārt, tika pieņemts lēmums par ITRE misijām un uzklausīšanām 2015. gadā. Tie būs jums pieejami. Otrkārt, tika nominēts ITRE vicepriekšsēdētājs Petersens kā ITRE pastāvīgais referents dzimumu vienlīdzībai. Treškārt, tika lemts par ITRE eh, da, eh, komitejas locekļu dalību Galileo starpiestāžu panelī. Un ceturtkārt tika lemts sagatavot un strādāt pie klimata pārmaiņu konferences COP20, eh, tāpat kā iepriekšējos gados sadarbībā ar NV komiteju. Tā kā tiek turpināts mūsu sadarbības formāts. Visu šo informāciju par lēmējumu jūs varat atrast savā mapītē vai internetā. Tas viss ir pieejams. Komisāru uzklausīšanas. Pats svarīgākais no 29. septembra līdz 7. oktobrim tas notiks. Un varu jums pateikt, ka mēs kā ITRE komiteja jau no paša sākuma līdz pašām beigām esam iesaistīti un katru dienu. Jo kopā ir sešas dienas, 29., 30. septembris, 1. oktobrs, 2. oktobrs un 6. 7. oktobrs. Sešas dienas kopā. Sešas uzklausīšanas, tātad viena Eh, uzklausīšana dienā, kur mēs esam atbildīgie vai līdzatbildīgie. Tā kā mēs, kā komiteja, esam atbildīgi arī par vērtēšanas vēstules eh, sagatavošanu sešos gadījumos. Milzīgs darba apjoms nākamajām desmit dienām. Turklāt, trijās uzklausīšanās, ļoti svarīgās, mēs esam saistītā komiteja piemēram, kosmosa jomā, digitālā vienotā tirgus joma, kosmosa jomā, tas kā piemērs, un digitālais vienotais tirgus. Varam sacīt, ka kopā mums visiem e, nāksies piedalīties deviņās uzklausīšanās sešu dienu laikā. Ja mēs vēl pieskaitīsim Timermans e, kunga uzklausīšanu, kurš ir pirmais vicepriekšsēdētājs Eiropas komisijā. Tas notiks plenārsēžu zālē. Piedaloties visu politisko grupu vadītājiem. Tātad kopā Mēs būsim atbildīgi tad par sešu dienu laikā noturētam desmit uzklausīšanām. Mums nav ne, nekas cits darāms mūsu komitejā, arī šī tā. Nu, tad esam tieši laikā. Varam sākt ar balsošanu. varat ielikt savus balsošanas kartītes jau ierīcē. Un tad sāksim. Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējais budžets visas iedaļas. Varu jūs informēt, ka ir 26 grozījumi iesniegti. un tad eh, būs arī balsošana pēc eh, diskusijas ar pēnu referentiem. Pārējiem pie balsošanas. Kompromiss numur viens. Kurš par? Pret, atturas, apstiprināts. Pieņemts, respektīvi. Septītais grozījums. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums. Kurš par? Pret, atturas pieņemts. Devītais, kurš par pret atturas pieņemts. Desmitais, kurš par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais, kurš par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums numur 2, kurš par pret atturas pieņemts. 17. kurš par pret atturas pieņemts. 18. kurš par pret atturas pieņemts. 18. kurš par pret atturas pieņemts. 19. kurš par pret pret atturas pieņemts. 20. kurš par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss 4, kurš par pret atturas pieņemts. 24. kurš par pret Apturus pieņem 26. Balsosim elektroniski, jo vismaz divus, vismaz par diviem nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Enough one vote. Everybody agrees. Uh, everybody could you have. Chairman, which vote is this? Priekšsēdētāji, par ko mēs balsojam? 26. saka priekšsarētājs. 26. Priekšsarētāji. Reglaments. Reglamentu punkts. Kāpēc eh, jūs neskaraties zālē tad, kad prasat, kurš ir pret? Jūs skatāties zālē tikai eh, tos, eh, kuri balso par, vai tam ir kāds iemesls? Es varu paskaidrot. Jā, 95 procenti balso par, tad es e, nedomāju, ka vairāk kā 5% var būt e, pret. Es to redzu pilnīgi skaidri, tur nav savādāk iespējams. Ja e, ir daudz maz līdzīgi, tad es gaidu līdz pašām beigām. Vai jums ir pieņemams šāds skaidrojums? Nē, cilvēki taču var mainīt savu viedokli. Labi, beidzam balsot. Divi sociāldemokrāti par daudz, viens EPP par daudz. Pārāk sarežģīti. Beidzam balsot. Šis bija 26. grozījums. Tagad elektroniski balsojam par visu atzinumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. rezultāts ir labs. Piecdesmit par, pieci pret, viens atturas. Paldies! Now we go to the point number. Ejam tālāk. 9. un 10. darba kārtības punkts kopā. tiesību aktu priekšlikumu par gaisa kvalitātu rūpnieciskajām emisijām. Divi priekšlikumi no Eiropas komisijas. Marijans Venin kundze būs prezentēs Marijana Venina. Viņa vēl neesot ieradusies. Well, we should vote everything electronically because we are too... Laikam jābalso par visu elektroniski, mēs tik ātri pabeidzām. Komisijas pārstāve vēl nav ieradusies. Pagaidīsim dažas minūtes. Paši esam vainīgi. Pārāk labi esam organizējuši savu darbu. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, kolēģi, sāksim darbu. Tiesību aktu priekšlikumu par gaisa kvalitāti un rūpnieciskajām emisijām. Tas ir devītais punkts - dažu atmosfēru piesārņojušu vielu valstu emisiju samazināšana un direktīvas 2003-35 EK grozīšana. Un desmitais punkts mūsu darba kārtībā - ierobežojumi attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Abi divi jautājumi ir ļoti svarīgi, svarīgs regulas un prezentācija. Mums eh, prezentēs Marijana Venīna kundze no Eiropas komisijas Ja es 15 minūtes varētu eh, prezentēt, eh, un pēc tam turpināsim ar diskusijām. Paldies! Labrīt jums visiem! Priekšsarētājs jau iepazīstināja ar mani, jūs saprotat, es neesmu Tomas Verhaie, es esmu eh, DG Environment pārstāvu. Esmu šeit atnākus, lai prezentētu mūsu priekšlikums par tīrā gaisa paketi un pavadošos dokumentus un ar to saistīto likumdošanu. Ļaujiet man pateikt, ka gaisa kvalitāte vienmēr ir bijusi svarīgs jautājums Eiropas Savienībā. Jūs zināt, ka 70. gados bija liels gaisa piesārņojums, un tas bija tas brīdis, kad komisija apņēmās īstenot likumdošanas aktus, lai samazinātu gaisa piesārņojumu. Tur ir sasniegts progress, ko es pirms pēc brīža varēšu jums parādīt detalizēti, bet mēs joprojām cīnāmies ar šo problēmu. Un 7. rīcība programmā vidas jomā Mums tiek prasīts sasniegt gaisa kvalitātes e, līmeņus, kas nerada negatīvu ietekmi vai riskus e, cilvēku veselībai un videi, un to mums vajadzētu paturēt prātā. Jūs redzat slaidu, un kreisajā pusē redzat grafiku varat e, redzēt, kas ar 90. gadu un 2010. gadu ir sasniegts ievērojams progress, ir īpaši daudz piesāņojušo oglekļa monoksīds, eh, slāpekļa oksīds un CO. Jūs redzat, eh, citur mums ir mazāk progresa sasniegts, cietās daļiņas un. Eh, When you look at the right uh, part of the slide, you can see. Amoniaks. Tālāk jūs redzat vēl otrā grafikā, uh, pozitīvu produkciju, pozitīvu rezultātu eh, izaugsmi ir iespējama arī apvienot ar gaisa kvalitātes uzlabošanu. Tas ir labs sākuma punkts. Neskatoties uz šo pozitīvo progresu, kas ir sasniegts, mums joprojām Eiropā eh, paliek eh, problēmas. Pavisam ātri parādīšu jums pārskatu. Jūs redzat, eh, cik liela šīs problēmas ir. Tātad attiecību uz veselību, tātad cietās daļiņas, NO2 un ozons. Kā jūs saprotat, ozonu veido e, prekursori. Slēdz to slāpakaļ oksīdiem ir īpaši svarīga loma ozonu veidošanā. Tā kā varat redzēt, ka divām piesaņojušajām vielām un radīto ozonu joprojām ir problēmas. Kā jūs atceraties, brīdinājumi bijuši jūsu valstīs noteikti arī un Beļģijā pēdējos gads laikā. apakšā attēls uh, parāda vides faktus, kas saistīti ar eitrofikāciju. Tur tiek skarta lielākā daļa Eiropas Savienības uh, sauszemes teritorijas. Ar šīm problēmām mēs nonākam pie būtiskajiem šķēršļiem. Respektīvi, mūsu likumdošana šobrīd saka, ka uh, robežvērtības gaisa kvalitātei mums jāsasniedz ir uh, e, 2015. gadam, kas praktiski nav iespējams. Un mūsu gaisa kvalitātes tīra gaisa paketē mēs arī sakām, ka mēs centīsimies sasniegt šīs robežvērtības, vēlākais līdz 2020. gadam. Līdz ar to jautājums ir tāds, kas konkrēti mums ir jādara, lai līdz 2020. gadam to varētu izdarīt. Varu sacīt, ka atbilstoši mūsu analīzei konstatējām problēmas, kas ir e, geogrāfiski koncentrētas atsevišķās vietās. Līdz ar to ir nepieciešams rast konkrēts risinājums, piemēram, pilsētu centros. Uh, Eh, ko nav iespējams izdarīt Eiropas Savienības līmenī. Nebūtu loģiski ieviest jaunu likumdošanu Eiropas Savienības līmenī, bet mēs saskaramies ar ļoti būtisku problēmu, kas mums ir jārisina Eiropas līmenī. Tā ir problēma, kas saistīta ar uh, pasažieru automašīnām, kas darbojas uz dīzeļu. Paskatieties labajā pusē sarkanais mākonis parāda ka, to, kā emisiju mākonim vajadzētu izskatīties atbilstoši eh, mūsu procedūrai. Jūs redzat, starp eiro 3 un eiro 4 sarkanais mākonis kļūst ar vien mazāks. Un tāda arī bija izpratne, ka šo emisiju samazināšana būtu redzama arī pasaulē. Bet tas, ko mēs redzam, diemžēl, daudzu citu iemeslu dēļ, tāda, ka faktiskie izmešu apjomu emisijas ir daudz lielāks. Tie nesamazinās, bet 3 līdz 5 reizes vairāk nekā vajadzētu būt šobrīd. Tā ir problēma, ko komisija ir jau sākusi risināt, paskatoties, kā var izmainīt ja eh, apstiprināšanas procedūru, tipveidu apstiprināšanu jaunām automašīnām un cerams nonākt pie likumdošanas priekšlikuma līdz šī gada beigām. Un to mēs tad cerams varēsim ieviest eh, Eiro 6 robežvērtībām, kas stāsies spēkā šī gada beigās, un attiecīgi arī virzīties uz mērķu sasniegšanu 2020. gadā, bet ir absolūti nepieciešams un svarīgi, lai mēs šo likumdošanu eh, kā priekšlikumu jau līdz gada beigām prezentētu. Tātad tas ir tas, kas paredzēts līdz 2020. gadam, tas jau ir iekļauts esošā likumdošanā, bet ir jāīsteno. Kāpēc gaisa piesārņojums ir problēma? Es domāju, ka lielākā daļa no jums jau zina, ka tas ir saistīts ar sirds asinsvadu sistēmu risku, slimību risku, bronhīti un tā tālāk. Es vēlos jums parādīt, cik liela šī problēma ir īstenībā. Jūs redzat, ka cietās daļiņas un ozons izraisa priekšlaicīgu nāvi cilvēkiem Eiropas Savienībā. Aptuveni 400 tūkstoši mm, mirušo 2010. gadā. Tāpat ietekmē arī eitrofikāciju, apdraudot atsevišķu teritorijas Eiropas Savienībā, kas šobrīd veido 62%. Priekšlaicīga nāve, tas ir Šie skaitļi desmitkārt eh, pārsniedz tos eh, ka skaitļus, kas ir bojāgājušiem ceļu satiksmes negadījumos, tāpēc ir nepieciešams rīkoties. Paskaroties uz laika grafiku līdz 2030. gadam, jūs redzat, ka tiem pasākumiem, kurus esam jau īstenojuši, daudz kas nav paredzēts, kā mainīsies. Jūs redzat, izmaksas tās ir sareiķinātas ar dažādiem izmaksu līmeņiem, eh, jo pilnīgi precīzi mēs prognozēt to nevaram. Jūs redzat, ka runa ir par miljārdiem eiro gadā, kas veido 3 līdz 9% no IKP. Paskatīsimies, kāds mums ir eh, politikas alternatīvas, eh, kuras esam izvēlējušies, lai sasniegtu to līdz 2020. gadam. Visi tie pasākumi, kurus esam īstenojuši, vai tie būtu ar eh, rūpniecību saistīts eh, situācijas, mums eh, šie pasākumi ir jāīsteno adekvāti, ja mēs vēlamies līdz 20. gadam, ko panākt uzlabojumu ziņā. Un vissvarīgākais, kā jau teicu, ir personīgo automašīnu samazinātie izmeši Eiro 6 ietvaros. Uh, Es runāju gan par Eiropas līmeņa rīcību, gan arī par to, ko dalību valstīm katrai vajadzētu darīt pašai. Šos pasākums atbalsta kā komisija, tā, eh, ar dažādām finanšu programmām, un eh, šīs programmas tiek atbalstītas kā reģionālā fonda, tā arī kultūra fonda ietvaros. Piesārņojums, ko rada eh, citās pasaules daļās radītais, radītā rūpniecība, vai nu tas ir no Kaukāza vai arī no Vidusāzijas, mēs eh, runājam par tā saucamo pārobežu piesārņojumu, un to atrunā Gēteborgas protokols. Bet eh, mums, protams, ir jādara viss, lai arī šajās valstīs tiktu samazināta izmešana piesārņojums. Un visbeidzot, mēs raugamies, ko mums var piedāvāt arī jaunākie zinātniskie pētījumi, un šeit mēs sadarbojamies ar uh, apvārsnes 20 jaunu risinājumu meklēšanā. 2020 mērķi par uh, izmešu samazinājumu. Iespējams, ka jums šķiet, ka mēs problēmu esam samazinājuši un problēma izzudīs, bet tā nav taisnība. Paraugoties uz šo slīdīti, kreisajā pusē ir skaidri redzams, ka neskatoties uz to, ka Eiropas um, ierobežojumi gaisa kvalitātei tiek izpildīti. Neskatoties uz to, cietās daļiņas joprojām gaisā eksistē un ir, ir ļoti liela iedzīvotāja daļa, kur tiek pakļauto negatīvajai ietekmei. Tas ir daudz mazāk ozonam un vēl mazāk eh, slāpekļa dioksīdam šī ekspozīcija. Un, eh, piemēram, Pasaules veselības organizācija un OECD šobrīd ir pierādījusi, ka gaisa piesārņojums ir pirmais kancerogēnais iemesls, un tāpēc eh, gaisa kvalitātes rādītājiem ir jābūt eh, tajās robežās, ko ir noteikusi Eiropa. Uh, Un šeit ir procentuāli parādīts, e, cik daudz Eiropas iedzīvoju joprojām ir eksponēti šai negatīvajai ietekmei. Un jūs redziet, ka starp 90 un 95 procentiem joprojām ir pakļauti negatīvajai ietekmei, ko izraisa gaisa piesārņojums. Tāpēc mums ir jādara vairāk. Šajā slīdītē esmu paredzējusi tos mērķus, kurus mums vajadzētu īstenot līdz 30. gadam. Šeit varbūt nav viegli izsakot līdz visām krāsainajām līnijām, bet kas tad šeit ir parādīts? 2005. ir izejas punkts, nulles punkts. Tātad um, es jums to parādīšu. Zilā līnija, to mēs saucam par tā saucamo mazāko samazinājumu. Un e, tas tiks sasniegts, ja tiks izpildīti visi tie mērķi, kurus esam paredzējuši. Tad ir tāda sarkanbrūna līnija, un tas ir scenārijs kad eh, mēs izmantosim maksimālo tehniski iespējamo piesārņojumu samazinājumu. Tātad izmantojot patreizējos tehnoloģiskos risinājumus. Šobrīd mums ir jārūda risinājums, lai finansiāli izdevīgi mēs samazinātu gaisa piesārņojumu un varbūt eh, samazinātu šo plaisu starp eh, pamatlīniju un šo tehniski iespējamo. Uh, Šeit eh, mēs esam izveidojuši finansiāli izdevīgo punktu, kurā varētu samazināt par 52% šos eh, piesārņojumu izmešus. Un eh, mēs esam lēmuši mazliet uh, atteikties no šī visekonomiski izdevīgākā punkta, jo, piemēram, vairākās tautsēmniecības nozarēs, vai tā ir, vai tā ir pārstrādes rūpniecība, vai tā ir lauksēmniecība, tāpēc eh, šeit varbūt varētu darīt vēl ko vairāk. Zaļā līnija, un tas nav mazāk svarīgi kā divas iepriekšējās, šajā līnijā mēs esam apvienojuši divus modeļus raugoties arī un ņemot vērā klimata izmaiņu ietekmi. Tātad, kāda būs 30. gadā energo avotu un klimata pakotne, un ņemot vērā tradicionālos piesārņojuma avots, kā tas varētu izskatīties. Protams, mums joprojām vēl ir jālēmj, kādus instrumentus izmantot, bet tiešām varētu samazināt to visu par 60% un arī tas ir svarīgi. Pirms eh, mēs atgriežamies pie šīs eh, politikas īstenojums līdz 30. gadam, tad eh, es šobrīd runājam par to, ka šī politika varētu samazināt negatīvu ietekmi uz veselību par 52%, par eitrofikāciju par 35% un pārskābošanos par 85%. Tas ir saistīts ar sešiem būtiskākajiem piesārņotājiem, un tos vajadzētu samazināt līdz 30. Eh, gadam un tad varbūt tālāk. Es eh, skaitļu šeit nesaukšu, jo tas ir pārāk viss saputroti, bet Eiropas līmenī likumdošanā mēs esam nošķīruši, piemēram, ka katrā konkrētā dalība valstī uh, ir jāizvirza savi mērķi, jo mēs esam iestrādājuši zināmu elastību. Jāsaka, ka mūsu mērķi ir ļoti ambiciozi. Piemēram, jūras pārvadājumu e, piesārņojumam ir jātiek samazinātam būtiskāk nekā, piemēram, piesārņojumam uz kontinenta. Un, e, kā jau teicu, ir iestrādāts zināms elastīgums būtiskākie pakotnes elementi jums ir zinām, tāpēc to šeit neatkārtošu. Es tikai teicu, ka e, šobrīd tiek ir paredzēts pārskatīt e, izmešu un piesārņojumu direktīvu. Tagad jaunais NECD. Kā jau teicu, ir seši būtiskākie piesārņojumi, pret kuriem vai ar kuriem mums ir jācīnās. Uh, Un e, tad ir paredzēti tādi dažādi laika termiņi. Pirmais ir Gēteburgas e, protokolā paredzētais e, Gēteburgas sanāks notika 12. gada beigās, un tur ir paredzēta mērķi līdz 20. mērķim. Ko darīt no 20. līdz 30. gadam? Šeit mērķi ir jau varbūt skaidri, Mēs esam eh, paredzējuši tādu vidustermiņu pārbaudas un analīzes punktu 25. gadā, jo problēma ar likumdošanu bieži ir tāda, kāpēc mēs nevaram sasniegt gala mērķi. Kā jau teicu, problēma ir tāda, ka dalību valstis eh, bieži vien šos pasākums īstenot sāk pārāk vēlu. Priekšsēdētājs mēģina runātāju pārtraukt. Un runātāji saka vēl divas minūtes, lūdzu. Tātad eh, esmu jau pieminējusi veselu virkni priekšlikumu, un eh, mēs eh, esam pieskārušies gan eko dizainam, kurā runa iet par Eh, sadedzināšanas iekārtām, tādām viena megavata ietvaros, un tad arī par lielākām. Mēs runājam par slāpekļu oksīdiem, par sēra dioksīdu un cietajām daļiņām. Mēs vēlamies samazināt to visu par 20%, un mēs esam ļoti izvēlīgi un izskatām arī degvielas specifiskus izmešus. Mēs raugamies uz dažāda veida e, iekšdedzes dzinējiem vai uz cita veida dzinējiem. Šeit ir vesela virkne iespēju. Un e, mēs vēl sīkāk pie tā padomāsim. Mēs e, esam paredzējuši samazināt administratīvo slogu, Tagad pēdējā slīdīte. Kāda būtu ieguvuma un kādas varētu būt izmaksas? iekšējās, iekšēji izmaksu sa samazinājumi varētu būt no 44 līdz 140 miljardiem gadā. Un eh, šajos ieguvumos ir ieskaitīti dažādi, piemēram, samazināti sabiedrības veselības izdevumi, uh, īstenošanas izdevumi patiesībā ir tādi paši kā tiešie ieguvumi, apmēram 3 miljārdi gadā. Un tomēr šos īstenošanas izdevumus varētu samazināt par 1 miljārdu, ja mēs īstenosim kopīgo klimata un energo pakotni. Tam būs pozitīva ietekme gan uz IKP, gan arī uz nodarbinātību. Un mēs uzskatām, ka izmaksas gala beigās ir 12-40 reizes zemākas nekā ieguvumi. Paldies, eh, un es tagad mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, eh, direktors kundzei, turpina prieksēdētājs. Un eh, mūsu diskusija noslēgumā jums vēl būs iespēja pakavēties par šo otru direktīvu, kura ir gan īsāka, gan varbūt arī netik sarežģīta, bet abas šīs direktīvas ir ārkārtīgi svarīgas. Uh, Pirmā ir vispārīgāka rakstura, un otrajā direktīvā runa iet par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Ir divi referenti par pirmo komisijas direktīvas priek, priekšlikumu par atmosfēras piesārņotājiem un direktīvas izmaiņām. Tas ir Jereka kungs. S&D grupas vārdā lūdzu, lūdzu Jereka kungs. Paldies, prieksēdētājs kundze. E, e, Paldies, priekšsēdētāji. Es aprobežošos e, savos izteikumos, koncentrējoties tikai un vienīgi uz šo direktīvu. Direktors Kunze pieminēja ļoti daudz pareizas lietas, bet atgriezīsimies pie konkrētā rezultāta šīs direktīvas. Šis direktīvas priekšlikums ir iep, dažu iepriekšējo dokumentu apvēršana, tad 2001, 81, Gēteborgs protokols uh, no 99. gada komisijas paziņojumu. Tas ir tāds salikums, varētu teikt. Tagad komisija ir paredzējusi kaut ko darīt mm, Eiropas dabas kapitāla aizsardzībai, tehnoloģijai, videi un tā tālāk. Kā jau es sacīju, runa ir par labu salikumu Bet jaunajā tekstā mums ir iekļaut arī vairāki citi punkti, un attiecībā uz to man ir jums jautājumi. Un ir arī komentāri. Pirmkārt, netiek ņemts vērā visas emisijas cietajām daļiņām. Piemēram, tie, kas ir mazāk par 2,3, kas ir īpaši bīstams cietās daļiņas videi un klimatam, ir īpaši nano daļiņas. Uh, Tālāk eh, priekšlikumā nav paredzēti nekādi pasākumi dioksīdiem, piemēram, ar, protams, arī apkurs sezonu ir īpaši vērāņāms faktors saistībā ar emisijām. To jau, protams, var arī vietējā līmenī regulēt. Bet eh, vajadzētu arī centralizēt par to domāt. Tas tā ir svarīga lieta. Ceturkārt, ir vairākas bīstamas gāzes, kas ir eh, antropogēns eh, darbības rezultātā radušās. Es labprātāk, eh, labprāt dzirdēt no jums kaut ko vairāk par elastīgumu. Kas tur īsti ir paredzēts šajā sadaļā attiecībā uz elastīgumu? kā izskatās ar emisiju daudzuma aprēķinu. Tālāk par dokumentu formālo daļu. Še, šeit ir dažādi pielikumi, kas saistīti ar atsevišķām teksta sadaļām. Tas ir haotiski un grūti izsekojami šajā komisijas priekšlikumā. Uh, Un, eh, manuprāt, šeit eh, vajadzētu uzlabot struktūru. Paldies. Paldies. uwagach, to jest, to jest dobre, ale Šeit eh, ļoti daudz detaļas mēs dzirdējām no kolēģa, bet tagad dosim mūsu viešņai iespēju visu arī pierakstīt. Un tagad pārējām pie desmitā punkta par eh, vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu izmešiem un piesārņotājiem. Tas ir Federlei kungs un vēlētos dot vārdu jums lūdzu. <coughs> Thank you so much. Paldies! Šīs eh, divas direktīvas ir ārkārtīgi svarīgas eh, veselībai, klimatam un naudai. 400 eh, tūkstoši mirušu cilvēku gaisa piesārņojumu dēļ un ir paredzēts, ka ir 300 eh, un 340 miljārdi un 900 miljārdi. Tātad eh, tas ir ārkārtīgi daudz naudas, ko patiesībā maksājam mēs visi. Pāragra nāve un veselības aprūpas izmaksas to visu varētu ietaupīt. Mēs vēlamies eh, uzlabot vidi, mēs vēlamies uzlabot arī veselības apstākļus un tā tālāk. Tagad eh, sadedzināšanas iekārtas, to darbību atrunā veselu virkni direktīvu, gan rūpniecības direktīvu, gan arī sadedzināšanas iekārtu direktīvu. Tās jau darbojās. Ir apmēram 143 tūkstoši, 143 tūkstoši atkārto runātājs vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas Eiropas Savienībā. Tās nodrošina kā energopiegādi, tā karstā ūdens piegādi un ražo elektrību. Uh, Tāpēc Eiropas Savienībā to ieguldījums eh, energonodrošinājumā ir ārkārtīgi būtisks. Lielākā daļa šo sadedzināšanas iekārtu ir MVU, un eh, tāpēc mums būtu jāraugās, lai šīs regulas noteikumi un direktīvas nebūtu pārāk birokrātiski smagas, jo tas ir sloks MVU-iem. Mums ir jādara viss, lai būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi, piemēram, eh, piemēram apkuras centrālas kuras nav milzīgas, tām vajadzētu piemērot citus noteikumus, kā varbūt lielām. Eiropas Savienības klimata politikā jau ir atrunāta vesela virka noteikumu, un tai ir jāiet roku rokā ar klimatai draudzīgām iniciatīvām un veselu virkni citu noteikumu. Uh, Ja, viss, ja to viss izdavo, izdosies īstenot, tad tas būs labi klimatam, tas eh, Eiropas Savienība nodrošinās ar labāku enerģiju, un tas mums ietaupīs daudz naudas un dzīvību. Priekšsēdētājs, paldies kolēģim! Would, would like to... Un tagad es eh, došu vārdu ēnu referentiem. Vispirms par komisijas noteiktajiem griestiem dalību valstīm Hanna Herkunen no EPP. Kītos, arvoisa puheļo. Paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies komisijai. Paldies komisijas pārstāvēji. Ļoti interesants eh, ievads Un eh, noteikti no klimata viedokļa raugoties, šīs abas pakotnes ir ļoti, ļoti svarīgas, tajās ir ierakstīti svarīgi mērķi un labi mērķi. Un tomēr eh, šī direktīva, tajā iekļa, iekļautās eh, prasības, es vēlētos pajautāt, cik labi ir zināms tas, kāda ietekme patreizējai direktīvai ir bijusi un cik um, uzticami šie kritēriji un griesti ir, kāds ir to zinātniskais pamatojums. Otrs eh, ir vesela virkni citu direktīvu, ar kuru tiek atrunātas enerģijas roma, joma, transporta roma, rūpniecības loma. Joma, un tāpēc eh, vai tiešām šīm direktīvām būs kāda ietekme? Piemēram, lauksaimniecība ir būtiskākais amoniaku un metāna ražotājs negatīvā nozīmē Eiropas Savienībā. Uh, un e, šobrīd aprēķinātās izmaksas. Jautājums, cik labi ir zināms, kuriem sektoriem šīs izmaksas būs e, visvairāk jāsedz, un e, no otras puses, kādu elastību jūs esat paredzējuši šajā direktīvā, jo šobrīd ir skaidri zināms, ka lauksaimniecības situācija dažādās dalību valstīs ir ļoti, ļoti atšķirīga. Uh, thank you, Mark. Paldies. Paldies par jūsu teikto. Un tagad ēnu referents vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta direktīvā Roila kungs, EPP. Jā, ja, prezident, man dāmane. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Tas izklausās viss labi un svarīgi. Mūs visus interesē uzlabot vides apstākļus. Uh, bet es domāju, ka mums vajadzētu arī pacensties to detalizēt visu paskatīt, to arī kolēģis Gireks norādīja un tikko runājušā kolēģi. Un tomēr ir vairākas konkrētas lietas, kas, manuprāt, vēl ir tā kritiska acī jāskata. Robežvērtības ļoti zemas noteikts, un laika grafiks, kurš eh, ļaus tos it kā ļoti strauji reducēt. Profesionāļi, ar kuriem es konsultējos, sacīja, ka eh, pie, tad ir šīs iekārtas vispār jāslēdz, ja tādu grafiku plāno ie, ie, ievērot. Tas neatmaksājas. Un jautājums, kā komisija nonākusi pie šīm robežu vērtībām un kā viņi plāno tie tik mm, strauji reducētos. Uh, acim redzot, nav vispār ņemts vērā pašreizējā iekārta skaits. Šobrīd mēs diskutējam par to, ka mums ir jāpārdomā arī mūsu rīcības sekas. Tas, manuprāt, ir labs eh, piemērs tam, pievērst uzmanību, ka šeit atkal kāds eh, bija tajā sadaļā, ka man ir sapnis kaut ko mainīt, bet diez vai reāli pa, pa, pareiķināts ir kāpēc no līdz šim saistošajiem trīs uh, gadu uh, mērīšanas termiņiem pēkšņi tiek pārēc uz ikgadējiem mērījumiem? Kāpēc tas ir labāk? Vai vienkārši mēģina radīt papildus slogu? Kāpēc katru gadu ir jāveic šādu mērījumu? Tas ir uh, pieaugošs eh, administratīvais sloks, izņemot, ja jūs mums eh, paskaidrosiet man, kāda ir iegūma no ikgadējiem mērījumiem, kāpēc līdz šim varējām reiz trijos gados mērīt, un tagad pēkšņi ir katru gadu jāmēra. Desmit gadu uzglabāšanas eh, termiņš mērījuma rezultātiem. Kādu pievienotā vērtība tam būs? Piepildīt skapjus ar dokumentiem? Man atkal šeit ir bažas, ka tiek regulēts tas, ko nav nepieciešams regulēt. Un reģistrs vēl ir vajadzīgs, publisks reģistrs vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtēm. Līdz šim bija tikai reģistrs lielajām. Kāpēc tagad arī vidējām ir vajadzīgs eh, publisks reģistrs? To es vēlētos no jums dzirdēt. Komisijas priekšlikumā es redzu atsauc, ka katrai tehniskai iekārtai uh, kur tiek oksidēts siltums, arī tās tiks ietvērtas. Bet ir tādas iekārtas, kuras skar jau pašreizējās uh, emisiju direktīvu. Vai tiešām tas dubultā ir jādara, vai tas ir pārdomāts, vai nevajadzētu skaidri nodalīt abu direktīvu darbības jomas. Ja es pareizi saprotu, mēs Nākamās divas nedēļas uzklausīsim jaunus komisāru kandidātus. Un beidzot būs amats arī par labāku pārvaldību komisijā šajā atbildības joma ko dod eh, tas, ja mums ir cēli mērķi, ja ar konkrētiem pasākumiem mēs ejam pretējā virzienā. Man ir lielas šaubas, ka šis pasākums tik tiešām detalizēti ir jāveido tādā veidā, kā tas ir sarakstīts. Mums jābūt gataviem arī kaut ko mainīt. Nevis vienkārši ļaut mums apžilbināt ar šo spožo cēlo mērķi. Paldies! Madam. Paldies, kolēģi! kolēģe Kopulā Natri ir ēnu referente jautājumā par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Runāšu spāņu valodā. Selkeästä hyvä. Suomuvaloda. Tuen Paldies komisijas pārstāvēji par ļoti labo uh, prezentāciju, un ja mēs vēlamies uzlabot uh, gaisa kvalitāti, tad mums tiešām ir jātīra šīs sadedzināšanas iekārtas. Šajā direktīvā runa iet par rūpniecību, par darba situāciju un arī par energo jautājumiem, un šie jautājumi ir ļoti svarīgi arī mūsu komitejai. Viens jautājums par energo drošību un par eh, gaisa piesārņojumu. Uh, varētu daudz atrasināt, ja mēs izmantot atjaunīgos energoresursus un biomasu. Biomasa e, bieži vien tiek sadedzināta mazās vienībās vai, piemēram, reti apdzīvotās teritorijās, un e, tāpēc e, to tās nevajadzētu uzskatīt par lielākajiem piesārņotājiem. Es domāju, ka vajadzētu ļoti sīki izvērtēt no teritorijas uz teritoriju, kāda ir situācija, un diez vai komisija ir vērsus pietiekam uzmanību un iesāstījusi pietiekam elastību. Tātad, kā savērt kopā biodegvielu, eh, veselības jautājumus un gaisa kvalitāti. Tātad eh, šīs direktīvas nosaukums ir vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas, bet eh, šajā direktīvā runa iet līdz vienam megavatam sadedzināšanas iekārta jaudā, un eh, šeit komisijas priekšlikumā parādās arī uh, drošības un garantijas un uh, arī no inžino, inženieru viedokļa uh, vajadzētu varbūt to piemērot arī mazākas jaudas iekārtām vai arī pat konkrētā lauksaimniecības uzņēmumā veiktajām sadedzināšanām. Mazas jaudas sadedzināšanas iekārtas, ja tā saucamie papildus sadedzināšanas iekārtas, e, piemēram, kad tiek veikta lielo apkuras katlu apkope, tad e, šīs mazās jaudas sadedzināšanas iekārtas tiek izmantotas, bet tās nedarbojās visu cauru gadu, un varbūt vajadzētu uzlabot arī šo sadedzināšanas iekārtu prasības. Jā, es uzskatu, ka šis priekšlikums ir labs, un tomēr daudz e, niansētāk vajadzētu paraudzīties uz to, ko tas tiešām reāli dos gaisa kvalitātes uzlabošanai, energo biomērķiem Eiropā un bio sadedzināšanas iekārtām. Priekšsēdētājs, paldies! Rivāzī kundze, ēnu referente eh, no zaļo politiskās grupas par abiem priekšlikumiem lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji un pateicos komisijai par to, ka tā ir sagatavojusi šo prezentāciju, kas pierāda, ka tad, kad ir šādi tiesību akti, tad gan pieauga uh, ekonomika, gan arī uzlabojas uh, iedzīvotāju veselību, un tas ir arī viens no izvirzītiem mērķiem, jo, kā jūs norādāt, katru gadu tas izmaksā 940 miljārdus eiro, uh, veselības aprūpas izmaksas tātad un uh, ir 400 tūkstoši priekšlaicīgas nāves gadījumu un notiek arī eitrofikācija. Nu, pie, tāpat mums būtu jāpiemina arī metāns, kas veidojas, kas ir viena no siltumnīca efekta gāzēm un kas ir 20 reizes bīstamāk atmosfērai par uh, oglekļa dioksīdu. Diemžēl šeit nav iekļauts dzīvesudraps. Mēs prasījām, lai direktīvā tiktu iekļauts arī dzīvesudraps, jo tas ir endokrēnu darbību traucējošs uh, savienojums. Un ir Eh, es uzskatu, ka ir jābūt eh, stimulējošākiem, jo uzņēmēji ir izdarījuši savus mājas darbus, bet pilsētās ir ļoti daudzas neatrisinātas problēmas, kas ir saistīts ar nacionālu politiku, jūs šeit pieminējāt dīzeli, piemēram, pret ko arī būtu jāvēršās. Un kad jūs mums prezentējāt tabulu par 2030. gada mērķiem, jautājums kādēļ jūs nesaskaņojāt to ar klimatu politikas mērķiem un 30% samazinājumu siltumnīcas efekta gāzu emisiju ziņā, un komisija būtu varējusi iet vēl tālāk, manuprāt. Runājot par otru direktīvu, par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Šeit es teikšu, ir steidzami jārīkojas. Francijā tiek būvēts daudzas biomasas uh, uh, uh, stacijas, un šeit nekādas normas nav šobrīd apstiprināts. Sadēļ ir ļoti labi, ka ir uh, šāds direktīvas priekšlikums. Uh, ir, uh, piemēram, tāda reģiona, kur jau tā ir ļoti piesārņots gaiss, un tagad vēl tiek būvēti šādas uh, biomasas elektrostacijas, tādēļ to attīstība būtu jāierobežo, jo energoefektivitāte ir tikai 40%, un tas mūsu prāt, ir pilnīgi neattaisnojama, tādēļ ir jāaptur šādu milzīgu biomasas elektrostaciju būve, kas gan um, noplicina mūsu mežu resursus, gan arī um, veicina gaisa piesārņojumu. Paldies! Thank you very much, madam! Paldies! Un tagad Ešlijs Foks. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas konservatīvo grupu atbalsta komisijas izvirzīto mērķi uzlabot mūsu elpotā gaisa kvalitāti, bet mūs satrauc šo labo nolūku praktiskā ietekme. Un es pateicos Roila kungam par viņu ieguldījumu šajās debatēs. Es uh, arī atbalstu viņu paustās bažas vairākos punktos. Ir mums ļoti vai ir jēga noteikti tik stingrus ierobežojums Eiropas Savienībā, ja tā rezultātā rūpniecības uzņēmumi tiek pārcelti citviet, un šīs emisijas ir vēl lielākas ārpus Eiropas nekā tas, kas šobrīd notiek Eiropā, un pēc tam mēs ražojums importējam Eiropā. Tas ir blakus efekts šim komisijas priekšlikumam. Piemēram, situācija Ziemeļa Anglijā, ka alumīnija ražošanas iekārta tiek pārcelta uz Kanādu, un būtībā šīs izmeši atmosfērā jau nemazinās, tie tikai tiek radīti citā vietā. Svarīgi ir arī runāt par elastību, kas dalībvalstī nepieciešama, lai sasniegtu izvirzītos mērķus kom, lai nodrošinātu komisijas uh, izvirzīto mērķi uzlabot uh, gaisa kvalitāti, mēs to varētu darīt tādā veidā, ka tiek saglabāts pēc iespējams daudzas darba vietas un uzņēmumi paliek arī Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad pienācis laiks atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Paldies, priekšstādātāji! Paldies par visiem uh, komentāriem un uzdotiem jautājumiem. Es uh, centīšos sagrupēt šos jautājumus un neatbildēt uz katru atsevišķu jautājumu, bet es domāju, ka um, manas sniegtās atbildes būs apmierinošas tomēr. Mēs dzirdējām ļoti rosinošus komentārus, un arī es saprotu, ka ir bāžas par virkni no jautājumiem. Mēs esam jau pie šādas situācijas pieraduši, jo mums ir bijis ļoti ilgs sagatavošanās periods. Trīs līdz četrus gadus notika konsultēšanās ar visām iesaistītajām pusēm gan rūpniecības pārstāvjiem, gan uh, sadedzināšanas iekārti īpašniekiem un citiem uzņēmumiem. Tātad visi viņi ir iesaistīti bijuši šai procesā, viņi ir varējuši paust savu viedokli un ar mums apspriest īpašas problēmas, kas viņiem rūp. Otrakārt, mēs esam izmantojuši vismodernākos uh, modelēšanas instrumentus. Dažkārt arī tas var radīt bāžas, jo šie modeļi nevienmēr pilnībā atspoguļo reālo situāciju, bet nu, tas ir labākais risinājums, kas ir mūsu rīcībā, un mums ir jāuztic šīm metodēm. Turklāt tika izvērtēta arī makroekonomiskā ietekme, kāda varētu būt šai politikai. Mēs domājam ne tikai par ietekmi uz vidi, bet par ietekmi uz ekonomiku kopumā. Un ir iekļauti arī klimata un enerģijas pakotnes paredzētie pasākumi šai priekšlikumā. Jūs teicāt, ka mēs varētu iet varbūt tālāk, jā, mēs varētu iet tālāk, ja šī pakotne tiktu īstenota, un tādēļ arī jūs manā prezentācijā redzējāt šo zaļo līniju, kā, kā mēs varētu virzīties vēl uz priekšu, ja visi šie pasākumi jau tiktu īstenoti. Un uh, bet mēs tomēr cenšāmies izvēlēties no tādas nu, dubultās uzskaitīšanas, jo tas mums arī neko nedotu. Daži no deputātiem runāja par papildus izmaksām, kas varētu rasties uzņēmumiem. Mēs centāmies rast visefektīvākos risinājumus ar viszemākajām izmaksām lai visas ieinteresētās puses rūpniecība kopumā attiecībā uz transporta līdzekļiem, automašīnām jau daudz ko ir darījusi, un tādēļ mēs neierosinām pieņemt jaunus tiesību aktus Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam. Tomēr ir tādas nozares, kur runājot par emisiju samazināšanas pasākumiem, neatpaliek Piemēram, lauksaimniecība šeit būtu minama. Kopš 1990. gada nekas pārāk daudz nav darīts. Un uh, paskatoties uz to, kur mēs varam nodrošināt samazinājumu ar zemākām izmaksām, tā noteikti varētu būt arī lauksaimniecība. Bet, ja mēs palūkojamies tagad uz tām nozarēm, kur šis sloks jau ir liels, uh, Mēs centāmies samazināt šīs izmaksas, pazeminot izvirzīto mērķu līmeni, lai vēl nepalielinātu izdevumus šīm nozarēm. Šeit ir runa arī par lauksaimniecību un rūpniecības atsevišķām nozarēm. Uh, Mēs nedzirdējām pārāk plašus protestus no rūpniecības nozara pārstāvjiem, jo mums eh, pirms tam jau bija noturēts plašas konsultācijas. Tālāk par šo uh, vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Tātad uh, šeit uh, ir iekļauts gan slāpekļa gā, uh, oksīdi, gan sēra oksīdi, gan uh, amoniaks. Mēs esam centušies īstenot racionālu pieju un arī paredzam elastību attiecībā uz mērķu sasniegšanas termiņiem Šeit izskatīja bāžas par to, ka uzņēmumi varētu pārcelties citviet, nu, runājot par šīm sadedzināšanas iekārtām un to pārvietošanu, nav, nav bāžas, eh, bažām pamata maziem uzņēmumiem, kur ir līdz 5 megavatiem jauda, šis, eh, šīs normas uh, nav tūlīt jāievieš līdz 30. gadam. Tātad mm, ir pietiekami daudz laiks. Pastāvošajām uzņēmumiem ir paredzēts ļoti garš pārejas periods. Tālāk eh, runājot par emisijām, šeit tad ir nodalīti lielie sadedzināšanas uzņēmumi un mazie uzņēmumi Un tāpat dažādas sadedzināšanas iekārtas atsevišķi tiek sadalīts gan boileri, gan, gan cit, citas sistēmas arī tiek ņemtas vērā. Tālāk par biomasu. Jā, patiešām tā bija reāla problēma, un tādēļ mēs arī konsultējāmies ar klimata uh, pārmaiņu un enerģētikas speciālistiem jo eh, ja šīs biomāsas eh, izmantošana pieaugtu ļoti strauji, tad varētu rasties problēmas ar noteiktām gāzu emisijām. Un tādēļ mēs izvēlējāmies eh, tādu pieeju, kas neradītu pārlieku jaunas problēmas. Tālāk par uh, dzīvesudrabu tas jau ir iekļauts atbalstošā konvencijā, un nākamgad mēs arī šīs konvencijas uh, normas uh, pārņemsim un īstenosim Eiropas Savienībā. Tālāk par NIK direktīvas īsumā pieminēju, ka virkne virknei dalību valstu ir uh, liels emisija apjoms, ko rada jūras transports. Var šīs emisijas uh, kompensēt, samazinājot izmešus uz sauszemes. Un šeit ir paredzēti divi punkti. Var būt kopīga īstenošana, kad divas vai trīs dalību valstis apvienojas un uh, ir pasākumi, kas ir uh, lētāki vienā dalību valstī nekā citā, un tad uh, tiek rasts tas lētākais risinājums. Bieži vien tiek uh, minēts kā arguments augstās izmaksas. Šīs izmaksas nevienmēr ir tik augstas. E, pastāv arī tādas, tādi risinājumi, kur nav nekādu papildus izmaksu. Vēl viens konkrēts jautājums par administratīvo slogu, ko mēs izvērtējam katru gadu, un mums ir jāapkopo dati par pēdējiem desmit gadiem. Tas ir ļoti būtiski, jo ja mēs neveicām šos pasākumus, tad nav tādas uh, atbilstošas izvērtēšanas iespēja, ja mums nav datu par desmit gadiem, ja mēs neredzam tendences sasniegto progresu, tad ir grūti arī izvērtēt uh, to, kā tiek uh, pildīti izvirzītie mērķi. Un uh, šīs eh, administratīvās izmaksas pastāv, bet tās ir ļoti nelielas salīdzinot ar kopējo ieguvumu, ko mēs eh, paredzam. Un ir arī industriālo izmešu direktīvā paredzēta atļauju sistēma. Tā šeit nav vajadzīga, ir vienkārši paredzēta uh, reģistrācija. Un šīs izmaksas tiek samazināts no 120 miljoniem uz 9 miljoniem, un šīs izmaksas līdz ar to ir ļoti nelielas, pat ja tās ir, bet šī bilance ir pozitīva. Cerams, ka esmu atbildējis uz visiem uzdotiem jautājumiem. Paldies, direktors kundzei! Paldies par jūsu ievadvārdiem un arī par jūsu atbildēm, un tagad eh, došu vārdu abām. Uh, referentēm, lai apkopot šajās diskusijās izskanējušo. Kā? Vispirms eh, došu vārdu Jerikungam. Girikungs ir atbildīgs par pirmo ziņojumu par vispārējo priekšlikumu emisiju samazināšanai. Jā, paldies! Es uzskatu, ka attiecībā uz šiem komisijas priekšlikumiem pārāk maz kas uh, liecina par to, ka šī direktīva varbūt ir labāka nekā iepriekšējā, visaptarošāka attiecībā uz CO2 samazināšanu. Manuprāt, ietekme uz klimatu e, pārmaiņām ir pārāk maz uzsvērta. Šī ietekme īstenībā ir milzīga. Vēlos vēlreiz atgādināt, piemēram, par īpaši bīstamajiem mazajām cietējām daļiņām Es runāju par nanometru lielumā mēramajām cietajām daļiņām. Tas ļoti grūti pirmkārt cīnīties ar to, tāpēc, ka ir grūti tās izmērīt, bet šīs smalkās cietās daļiņas ir viens no būtiskākajiem iemesliem klimata pārmaiņām. Es domāju, ka vajadzētu lielākus uh, uzsvarus likt uz šiem aspektiem un salikt uzsvarus vispār savādāk ja mēs šobrīd vēl īsti nevaram šo smalko daļiņu izmērus noteikt, mēs tomēr varam runāt par to avotiem. Un tad pētīt, vai mēs varam cīnīties ar šiem avotiem vai nē. Manuprāt, šeit īsti pietrūkst attiecīgu instrumentu. Tālāk jūs pieminējāt savā prezentācijā problēmas ar dīzeļdegvielu. Kā panākt to, ka ir mazāk šis slāpekļa oksīda apjoms, tādējādi mazināt ozonu veidošanos. Tas taču arī atstāja ietekmi uz klimatu. Protams, ka tā tas ir, es piekrītu jums, bet kā to mainīt? dalību valstīm nav tik liela ietekme uz to, cik daudz automašīnu tiek laists tirgū. Tad jau jums jārunā ar autoražotājiem. Tie var ietekmēt to. Paldies, saka priekšsarētājs. Un eh, nākamais referents par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām Federlēkungs lūdzu. Paldies! Ļoti interesanta prezentācija no komisijas puses, un kolēģi uzdeva arī interesants jautājums. Uzteicami. Man eh, ir radies iespējas, ka, ja tas viss tiks īstenots, tad Eiropas Savienības iedzīvotājiem dzīve tiešām uzlabosies. Tomēr nedrīkstam noliegt, ka vēl joprojām eksistē zinām šķēršļi un problēmas, kuras ir jāpārvar. Jo Eiropas Savienībai ir nepieciešams arī nodrošinājums ar enerģiju. Un e, tomēr mums ir jāuzklausa jaunākie zinātniskie pētījumi, kāda būs ietekme uz iedzīvotāju veselību un kādas būs arī izmaksas. Izmaksas un um, seku novērtējums mums ir jāņem vērā arī saslimušo skaits, mirušo skaits kāds tas ir apgrūtinājums veselības aprūpas sistēmai, ka cilvēks slimo tieši tāpēc, ka gaiss ir piesārņots. Sadarbībā ar komisiju un sadarbojoties arī ar kolēģiem mūsu komitejā, ceru, ka mums būs lielisks rezultāts. Priekšsēdētājs paldies Federlē kungam. Tad eh, mēs esam nobeiguši. Direktors kundze, Jūs esat atbildīgi par abu šo dokumentu sagatavošanu DJ Envy. Paldies un sadarbosimies eh, arī nākotnē. Kolēģi, mēs esam pabeiguši mūsu sēdi. Varbūt jums ir vēl kas eh, sakāms citu jautājumu punktām. Nekas nav. Lieliski strādāts. Tātad eh, tiekamies pirmdien uzklausīšanā. Es jūs visus aicinu tajā piedalīties. Paldies!